noslēgt, es pateicos visiem, kas uh, nevien izteicās, bet arī sekoja līdz šai diskusijai. Uh, nākamā sanāksme notiks rītdien 11. maijā un darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Un es pateicos visiem darbiniekiem, kas tik ilgi ir izturējuši, un es novēlu jums veiksmīgu mājup ceļu vai Labu nakti, sanāksme ir beigusies. Šonē.